Dāmas un kungi, pirms mēs pievēršamies Nīderlandes prezidentūras eh, darbības programmai, procedūras jautājums. Jūs informēja, esat informēti, ka priekšsēžu konference ir nolēmusi iekšlietu un pilsonisko brīvību komiteja lūgusi pievērsties Dānijas likumdošanai attiecībā uz sociāliem pabalstiem eh, bēgļiem. Pēc priekšsēžu konferences lūguma esmu Pilsūtisko brīvību komiteja lūdz, eh, Liba komiteja lūdz eh, šo jautājumu, šim jautājumam pievērsties, taču ar vairākumu viņi nolēmuši eh, šo jautājumu neskatīt, tā, neskatīt tagad, bet kādā no nākamajām sēdēm, to man, par to man informēja Morais kungs vēstulē, 15. janvārī. Ka komiteja janvāra beigās vai februāra sākumā pievērsīsies šim jautājumam Lamberta kungs, tādēļ mani kontaktēja ar lūgumu, viņa politiskās grupas lūgumu, ka mēs ar parlamentu vairākumu spontāni uh, arī bez pārbaudas Pilsonisko brīvību komitejā šodien vai rīt plenārs sēdē iekļautu šo jautājumu. Tādēļ es konsultēju visas politiskās grupas parlamentā, lai e, raudzītos, vai e, šādam lūgumam ir vairākums, taču politisko grupu nepārprotams vairākums man līdz e, šīs dienas rītam ir līdzlies, ka tie neredz nepieciešamību šo jautājumu šodien vai rīt iekļaut darba kārtībā. Tas ir mans paziņojums, lūdzu, Lamberts kungs. Paldies par jūsu skaidrojumu, un priekšstādātāja kungs, acīm redzot, ir daudz um, cilvēku, kas nevēlas diskutēt situāciju Dānijā. Es domāju, ka tas ir ticamības jautājums Eiropas Savienībai un arī šai uh, institūcijai